Welcome to Mr. President of European Commission. Komisāri, lūdzu, komisāra kungs Barozo. Nākamais darba kārtības punkts ir padomas un komisijas paziņojums sagatavošanās 7. maija samitam, kur tiksies Eirozonas pārvaldnieki. Un tagad lūdzu Diego Lopes Karido padoms vārdā. Gracias, senor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām 7. datumā šonedēļ notiks valstu un valdību vadītāju tikšanās, kur pārstāv Eirozonu. Un šīs ir debats Eiropas parlamentā, kas ir saistāms ar šo ļoti nozīmīgo sanāksmu, kuras mērķis ir formalizēt nolīgumu kas ir panākts pār aizdevumiem Grieķijai, finansiālās palīdzības paketi Grieķijai, lai varētu risināt ļoti smago finanšu situāciju šajā valstī, Eirozonā. Un arī skatīt jautājumu par par iespējām šajā situācijā un par nolīgumiem saistībā ar Eirozonas nākotni un visu Eiropas Savienības kopumā. Piektdien, ko vēl lems valstu un valdību vadītāji? Apstiprināt finanšu atrisinājumu, kas tiek piedāvāts Grieķijai no Eiropas Savienības puses. Tas nozīmē formalizēt apņemšanās pēdējā instance politiskās apņemšanās jau, kas tika panāktas 11. februārī Eiropas Savienībā, e, kompromisu apņemšanos e, solidāri ar Grieķiju, lai varētu risināt tās ļoti sarežģīto finansiālo situāciju. Un tas, ko veiks valstu val, valdību vadītāji piekdien, ir piešķirts un nodrošināt 15 atlikušo eirozonas locekļu gatavību tad, kad Grieķija būs apstiprinājusi stingro ekonomikas un finanšu korekcijas programmu, lai šī valsts varētu saņemt atbalstu, aizdevumus, šo palīdzību, kas ir paredzēti, lai tās finanšu stabilitātei un ir paredzēti arī visas eirozonas finanšu stabilizātei. E, tas ir nozīmīgi e, politiski, par to mēs vienojamies 11. februārī un par to ir vienojušies Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji. Šis lēmums ir ļoti svarīgs politiski ļoti svarīgs, vēsturiski svarīgs, tāpēc, ka šis lēmums ir nepieciešams Eirozonas ticamībai Eiropas Savienības eh, ārējai ticamībai, tīri finansiāli, ir svarīgs eh, fiskālas konsolidācijas gadījumā Eirozonai un visā Eiropas Savienībā, un ir ļoti svarīgs, lai varētu konsolidēt e, patiesu un noturīgu atveseļošanos ekonomiskajā ziņā Eiropas Savienībā. Un ko konkrēti šodien komisārs Oli Rēns, kurš šodien ir klāt, ir e, e pareģ, e, publicējis pavasarā progno, prognozes, kurā eh, ir eh, paredzēta pakāpeniskā ekonomikas atveseļošanās. Eh, šie aprēķini jau rāda, ka notiek atveseļošanās un pēc vislielākās recesijas savā vēsturē mēs paredzam, ka kopumā izaugsme šogad 2010. gadā būs 1% un 2011. gadā 1,75%. Un Tāpēc varam uzskatīt, ka pagājušā gada trešajā tremes ceturksnī ir beigusies recesija, ir uzsākusies atveseļošanās un ir bijuši pareizi dalībvalstu valdību lēmumi inicēt tik nozīmīgas naudas summas valstu ekonomikās summas, kas nāk gan no valstu budžetiem, gan no Eiropas Savienības budžetiem, un šie ir iemesli, kuru, pēc, kuru dēļ pēc tam, kad mēs esam gājuši cauri vissliktākajam, mēs varam vērot atveseļošanos e- Eiropas ekonomikā. Un bez jebkādām šaubām lēmums par Grieķiju, lēmums par aizdevumiem Grieķijā, e, izšķirīgā veidā noturīgi risina un palīdz eirozonas ekonomikas atvesļošanai. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība rieģētu pareizi esošajā ekonomiskajā situācijā, esošajā ekonomiskajā krīzē, un lai dara to, kas ir tās eh, spēkos, un konkrēti saistībā ar ļoti smago Grieķijas finansiālo situāciju. Un, tāpēc eh, šajā laikā, šajos mēnešos, tas, ko ir darījusi Eiropas Savienība, ir spērusi konkrētus soļus uz to, ko mēs saucam par Eiropas eh, ekonomisko pārvaldību Eh, dažkārt šie soļi varēja likties pārāk lēni, bet šie soļi ir spērti eh, katrā gadījumā droši un ar apņēmību. Un e, piekdien sanāks kopā valstu valdību vadītāji Eirozonai, un mēs vēlamies, lai ekonomiskā pārvaldība Eiropas Savienībā būtu ar trim stingriem pamatiem. Pirmkārt, tā ir atbildība atbildība saistībā ar īstenoto apņemšanos. Otrkārt, solidaritāte, kas ir princips, kas ir iestrādāts Eiropas Savienības dvēselē un e, cauri visu tās politikas. Un treškārt, koordinācija, fiskālajā konsolidācijā, konsolidācija. E, gan izaugsmes ziņā, un lai varētu veicināt izkļūšanu no krīzi, krīzes. Olīrēna sagatavotais dokuments tiks eh, publicēts 12. maijā un vēlos arī sacīt, ka ekonomiskā pārvaldība Eiropas Savienībā, kas eh, notiek, kas veido pamatu Eiropas Savienībai, e, tai ir nepieciešami darbīgi instrumenti, ir nepieciešams uzraudzības elements uz e, to ir atsauce Eiropas komisijas e, sagatavotajā dokumentā. Ir nepieciešama finanšu sistēmas pāraudzība, kas būtu Eiropas pāraudzība, un es aicinātu Eiropas parlamentu maksimāli drīz apstiprināt eh, finanšu uzraudzības paketi, kas šobrīd atrodas Eiropas parlamentā un kuras elementi eh, tiek apspriest attiecīgajā eh, komitejā Eiropas parlamentā un pēc tam plenārsēdē. Tāpat ir nepieciešama mehānismi, lai varētu izvairīties un novērst iespējamās krīzes un visbeidzot, kā jau es sacīju, nepieciešama kapacitāte runāt vienā balsī, pārstāvot Eiropas Savienību ārpusē un šajā gadījumā G20 sanāksmēs. Ir nepieciešama Eiropas Savienības eh, pārvaldība, kas eh, palīdz risināt šos uzdevumus. Aizdevumi un atbalsts Grieķijai ir daļa no šiem uzdevumiem, un es domāju, ka mēs eh, esam devušies pareizā virzienā, un arī valstu vadītāji apstiprinās šo lems par galīgu apstiprinājumu, un arī Eiropas parlaments apstiprinās tā, tajā esošos dokumentus, lai varētu veicināt sistēmas un finanšu stabilitāti. Paldies, ministrs kungs. Tagad eh, Eiropas komisijas vārdā runās komisijas priekšsēdētājs Barozo kungs. Priekšsēdētāja kungs, ministra kungs, padomas priekšsēdētāja kungs, godāmie deputāti. Man lūdza uzstāties parlamentā pirms piekdienas sanāksmes. Vispirms es gribētu izteikt visirsnīgāko līdzjūtību eh, to eh, cietušo ģimenēm, kas kas uh, gāja bojā šodien vardarbības incidentos Atenās. Un tagad es gribētu runāt par palīdzības paketi Grieķijai, kuru mēs apstiprinājām pagājušas svētdien, un tad es tālāk dalīšos savās domās, kas mums būtu jādara, lai izvairītos no tādām krīzēm nākotnē. Eh, Grieķu iestādes ir pieņēmušas konsolidācijas programmu. Šo programmu gatavoja kopā Eiropas komisija, Starptautiskais valūtas fonds un Eiropas centrālā banka. Eh, Eiro, eh, Grieķijas valdība ir apņēmusies virzīt tālāk ilgspējīgā veidā savu ekonomiku, likt uz stabiliem pamatiem, atjaunot konfidenci. Un ļoti svarīgi ir arī parādīt, atzīmēt lielo drosmu apņemšanos, ko parādīja Papandreu valdību. Uh, Grieķijai būs grūti laiki, ir jāveic liela centieni, bet alternatīvas nav. Tālāk ir aktivēts koordinētais palīdzības mehānisms, tas ir bezprecedentam solidaritātes akts, kur precedenta nav nekur pasaulē. Eh, šī palīdzība palīdzēs eh, atjaunot Grieķijai tās ekonomiku un arī palīdzēs saglabāt eirozonas finansiālo stabilitāti. Es gribētu pasvītrot, ka komisija eh, ir akceptējusi tādu divpusējo kredītu mehānismu, un komisija piedalās ar pārvaldības funkciju un palīdzēs to īstenot. Komisija arī attiecīgi izvērtēs kondicionalitāti šai paketei un arī pārvaldīs divpusējos aizdevumus, ko sniedz dalībvalsts. Līdz šīs nedēļas beigām mēs būsim ieguvuši jau kritisko masu kredīta ziņā no dalībvalstī, un es esmu pārliecināts, ka šāda palīdzība Grieķijai, kas sasniedz 600 eh, miljardu eiro. Tas ir adekvāts risinājums un atbildi eh, uz krīzi. Un mēs, es gribu atzīmēt, ka to mēs īstenojam visi kopīgiem spēkiem. Eh, manu viedokli atbalsta arī citi. Un es lasu arī atbalstošus paziņojums no G20 iepriekšējiem esošajiem un nākamajiem ministriem. Tātad atbalsts ir, bet eh, diemžēl ne visas valstis domā vienādi. Daži šaubās, bet eh, tie, kas šaubās, tie rīkos nepareizi. Eh, Piektdienas samitā mēs runāsim par to, kas mums būtu jādara, lai gūtu pareizās mācības no situācijas. Um, tas būs tikai tāds sākuma punkts, risinājumi tiks izskatīti vēlāk. Un galu galā mēs runāsim ar visām 27 dalībvalstīm. Ir Eirozonas valsts, bet ir, ir visas pārējās valsts. Mēs runāsim ar visiem. Un 27 valstu pieņemtais lēmums, tas ir eh, spēka avots. Uh, Mums ir jāpātrina mūsu procesi, bet kopīgā rīcība ir bezprecedenta rīcība, un tas dod mums ļoti stabilu pamatu šajā pasaulē, kas ir savstarpēji saistīts. Es eh, gribu teikt eh, sekojošo sakarā ar šo palīdzību. Vispirms ir jāpārskata pārvaldības noteikumi, tālāk finanšu tirgus reforma un komisija strādā pie ekonomiskās pārvaldības jautājumiem ļoti intensīvi. Un mēs esam gatavi nākt klajā nākam trešdien ar jauniem priekšlikumiem. Šeit ir trīs aspekti. Vispirms ir atbildība. Mums ir jāveicina atbilstība. Un ir arī preventīvā un koriģējošā daļa palīdzības paketei. Uh, Par to mēs esam runājuši, esam dzirdējuši par to, ka varētu paktu vājināt, bet no otras puses mēs domājam savādāk. Mums, mēs uzskatām, ka īstenošana ir stingri jākontrolē, ir jābūt stingrai pārvaldzībai. Tālāk um, krīze skaidri norāda, ka mūsu valsts starpā ir nevienlīdzības, ir tīpaši tām valstīm, kas ir Eirozonā. Ir atšķirības valstu attīstībā un citos elementos. Tad pastāv atšķirības arī konkurētspējas ziņā. Tas nenozīmē, ka viens valsts zaudē konkurētspēju un citas uz tā rēķina gūst lielāku iespēju. Mēs visi kopā sacenšamies e, pasaules tirgos. Mums ir vien jāpapildina vienam otru. Mums ir arī citi līdzsvar trūkuma iemesli, un lai būtu progress, mēs gribam stiprināt pāraudzību un aizvien lielāku ekonomisko politiku koordināciju. Un tāpēc ir jārunā par šiem jautājumiem ar dalībvalstīm. Treškārt, eh, saskaņotība. Vai mūsu fiskālā sistēma ir pilnīga? Es redzu labumu pastāvīga mehānisma izveidei, kas palīdzētu mums tikt galā ar tādām dramatiskām situācijām. Labāk būtu drošiem nekā. Uh, nožēlot, ja kaut kas nav izdarīts. Un es ļoti ceru, ka mēs izmantosim šī momenta iespējas, ka mēs e, pie reformām strādāsim. Es ceru uz jūsu atbalstu. Un par Eiropas integrāciju runājot, ja mēs neizmantosim Eiropas vienotību, tad mēs atpaliksim. Mēs nevaram stāvēt uz vietas. Uh, Tas ir ļoti īpašs moments, kurā mēs šobrīd esam Eiropā. Mūsu solidaritāte, mūsu atbildība tiek pārbaudīta katru dienu, un es ceru, ka mūsu dalību valstu vadītāji spēs arī at, dot atbildi esošai situācijai un spēs arī parādīt savu atbildīgumu un savu atbalstu mūsu kopīgajam Eiropas projektam šīs reformas tiks pavadītas ar citām bezprecedenta eh, reformām. Ir jau teikts, ka deficīta un parāda līmeņi ir jākoriģē dalībvalstīs, un tas ir jādara ātrāk, arī pirms krīzes. Un tomēr no otras puses nedrīkst ignorēt to, uh, ka budžeta rādītāja pasliktināšanās pagājuši gad e, radās dēļ automātisko stabilizatoru darbības, e, ko pavadīja ekonomikas krīze, ko izraisīja finanšu krīze, kas neizraisījās Eiropā. Rezultātā eirozonas situācija bija kā antirecesiju politiku rezultāts. Vienmēr ir bijis skaidrs, ka pēc kāda laika situācija tiks koriģēta un lielākā daļa dalību valstu jau ir veikušas reformas, piemēram, reformējot pensiju sistēmas, un valdību atbildīgums ir attiecīgi jābalansē ar atbildību tirguspētāju vidu, un mums ir jādomā par ilgspējīgu, stabilu finanšu sektoru, kas kalpos ekonomikai un pilsoņiem. Jāpatur prātā, ka finanšu tirgus spēlētāji ir galvenie faktori, kas veido psiholoģiju un tirgus eh, sentimentu, jo nedrīkst arī psiholoģiju aspektu uh, ignorēt. Uh, tad mums finanšu krīze radās dēļ atbildīgam trūkumu, un mums ir nepieciešams uh, finanšu tirgus, kas ir spējīgs spēcīgs, lai varētu attiecīgi saņemt investīcijas, kas ir nepieciešams nākotnes e, izausmē saskaņā ar Eiropas plāniem. Mums ir jāņem atbildība no visiem tirgus spēlētājiem. Mēs jau tagad strādājam pie finanšu tirgus reformām, un es ļoti ceru, ka šis parlaments skaidro šo ideju. Eiropas institūcijas rīkojas, un jāredz, ka šīs institūcijas darbojas kopā. Padomu komisija, parlaments, mēs visi kopā, un visi ir prioritējuši arī darbu riska pārvaldības jomā, labāk finanšu finanšu pārvaldību, drošāku finanšu tirgi. Arī nodrošināt to, ka bankām ir pietiekami savu kapitālu, lai sektu visus riskus, un šī darbība ir jāpātrina. Arī citas reformas notiek. Un pirms divām nedēļām es šajā parlamentā teicu, ka es ceru, ka drīzumā mēs tiksim galā ar priekšlikumu par hedžfondiem un privāto īpašumu. Es, pret tiem līdzekļiem, aktīviem. Uh, un Eiropas sistēmiskā riska padoma un arī citas uzraugošās iestādes, visas trīs strādās nākamā gada. Bet um, šiem jaunām uzraudzības uh, iestādēm tās nedrīkst darboties uz papīra tikai, ir jādarbojas reāli. Uh, līdz ar to ir jādomā par lēmumu pieņemšanas spējām, uh, dodot šīm organizācijām iespēja darboties saskaņā ar Eiropas likumiem, lai varētu arī Nacionālo pāraugošo institūciju kolēģijā atrisināt visus strīdīgos jautājumus. Ir pienācis laiks rīkoties reāli. Mums ir arī citi priekšlikumi, kuru mērķis ir uh, uzlabot uzraudzību, arī stiprināt uh, tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu, uzlabot banku uh, kapitālu. Un pēdējo trīs mēnešu laikā, un paradoxāli arī šonedēļ, sit situācija eh, eh, parāda tirgu ir pasliktinājusies. Tātad ir pasliktinājusies situācija biržās, ir kritušās akciju cenas. Un mēs gribam likumdošanu, kur būtu regulēti derivāta situācija, kur būtu trešo pušu klīrings, un attiecīgi visus šos mehānismus ir kārtīgi jāuzrauga. Un mēs domājam par to, vai ir nepieciešama vēl kaut kādi īpaši um, instrumenti, kas regulētu šos atvesinātos instrumentus. Šeit es gribētu runāt arī par kredīta reitingu uh, reitinga aģentūrām. Arī šīs aģentūras spēlē izšķirošu lomu. Tomēr eh, viņu vērtējumi ir cikliski. Eh, ļoti bieži tiek izteikts vērtējums vadoties no kaut kādām atmosfēriskām situācijām tirgu, vai ir pesimisms vai optimisms, un nav stabila pamata. Eh, tomēr šiem reitingiem ir ļoti liela atbildība at un vajadzētu arī tā, lai šie reitingi būtu pamatoti un visaptvaroši. Un tāpēc mēs piedāvāsim jaunu likumdošanu, kas regulēs kredīt reitingu aģentūrām, un šīs likumdošanas stāsies spēkā tuvākajos mēnešos. Mēs uzskatām, ka reitingu aģentūrām vajadzētu caurskatāmāk darboties, lai nebūtu konflikti, interešu konflikts. Un jāiet ir vēl tālāk. Reitinga aģentūrām ir jāstiprina uzraugošā funkcija un komisija uzskata, ka vajadzētu stiprināt eh, Eiropas vērtspapīru iestādes eh, darbu. Un arī jūs par to runājāt. Varbūt būs nepieciešama arī kādi citi pasākumi, lai attiecīgi varētu vērtēt valstu parādu zīmes, jo šī eh, ir, lieta ir jāsvērt kārtībā. Komisija uzskata, ka finanšu tirgi nav nekāda spēļu zāle ir nepieciešams sakārtot brīvā tirgus formā. Tomēr brīvam tirgum ir nepieciešama arī noteikumi un atbilstība. Un noteikuma atbilstība ir jāstiprina, ja nav atbildīguma. Ja atbildīguma nevar novērst risks izvēršanos. E, tirgus situācija ir atbalsta uz objektīvām analīzēm un finanšu pakalpojumam ir jābūt pakalpojumam. E, tātad finanšu pakalpojumu nedrīkstētu e, atdalīt no sociālās funkcijas. Un finanšu tirgus spēlē novērotāji joprojām atrodas biznesā, jo ir gan regulējošās iestādes, nodokļu maksātāji un citas institūcijas, kas palīdz stabilizēt situāciju krīzes laikā. Arī mēs rīkojamies ļoti ātri un nākotnē rīkosimies tāpat, un es ļoti ceru, ka piekdienas um, vēstījums no sanāksmes būs skaidrs, un valstu vadītāji darīs to, kas viņiem ir jādara pilnīgi visās frontēs. Paldies! Dziękuję bardzo. Paldies! komisijas priekšādātāja kungam. Paldies, ka jūs prezentējat šo informāciju. Un varam, protams, uh, uh, teikt to pašu, ka arī jūs izteiktās līdzjūtības ir arī, uh, mēs arī saprotam un vēlamies pievienoties. Ļoti ceram, ka Grieķijā šī situācija labosies. Mēs ļoti vēlamies, lai um, situācija tiešām uzlabotos un varētu labāk strādāt. Visi Eiropas parlamenta deputāti gribētu šo situāciju atrisināt. Un tagad lūdzu politisko grupu vārdā sākam di diskutēt Eiropas uh, Tautas partijas grupas vadītājs Žozefs Dauls. Lūdzu. Eh, Priekšsēdētāji, dargi kolēģi, mēs eh, dzīvojam Eiropā ļoti sarežģītā periodā ar vesošo eh, smago krīzi Grieķijā. Tās sekām un ietekme uz pilsoņiem un, kā jūs arī norādījāt, dar dramatiskām un traģiskām sekām. Uh, ar deficītu, kas eh, uzkrājas lielākajā daļā mūsu dalībvalstu, ar Eiropas reakciju, kas nevienmēr atbilst eh, uz to liktiem cerībām, bet ar Eiropas reakciju, kurai tomēr jābūt. Šodien ir pienācis brīdis Eiropiešiem. E, izdarīt secinājumus par notikumiem un veikt dziļas reformas Eiropas pārvaldībā. Reformas, lai mūsu dalībvalstis izbeidz lēmt vienas pašas bez saskaņošanas ar partneriem, ar kuriem eh, tiem, eh, tam ir vienotas vērtības un vienota valūta. Tātad vienots mm, liktenis un jālemj par eh, fiskālajām, par sociālajām prioritātēm, jāpieliek pūliņi savās mentalitātēs, lai mūsu partijas, mūsu ministri, mūsu nacionālās komēģijas, eh, kolēģijas beigtu nepārtraukti eh, un regulāri nomēlnot to, kas tiek paveikts Eiropā, lai gan viņi paši ir piedalījušies šo lēmumu pieņemšanā. Vai ir iespējams aicināt un apelēt pie mūsu partneru solidaritātes tād, kad uh, Eh, tad, eh, kad ir grūtības un tos ignorēt, kad viss ir kārtībā. Vai var prasīt uh, palīdzību no partneriem, nepiep, nepieprasot pilnīgo caurskatāmību rēģi, no rēģinos? Vai ir iespējams brīnīties par to, ka jautājums tiek uzdots uh, tad, kad mēs aicinām uz solidaritāti starp tautām, tad, kad Eh, vieni, kuri strādā 35 stundas, eh, varētu doties pensijā 60 gadu vecumā, un otri, kuri strādā 48 stundas, dotos pensijā 67 gadu vecumā. Es tā nedomāju. Es domāju, ka ir pienācis laiks skatīt šos jautājumus un sniegt uz tiem atbildes. Šie, šīs atbildes nav nacionālas, bet ir eiropeiskas un atbildes pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Šīs atbildes nedrīkst būt demagoģiskas politikas, kas tām ir jābūt um, atbildīgām un ar veselo saprātu. Mums ir jāsniedz šīs atbildes, jo ja mēs to nedarīsim, tad šīs atbildes uh, atradīsies pašas un ātrāk nekā mēs domājam. Un tad mēs varēsim sevi apsūdzēt par to, ka mēs neesam iztenoši savu pienākumu, neesam teikuši taisnību, bet vēl jo vairāk būs jāpieņem vēl sāpīgāki lēmumi nekā tie, kurus mēs varētu pieņemt šodien. Mums ir pilnīgi skaidri jāicina uz ekonomisku, sociālu un fiskālu Eiropu. Un tas eh, nozīmē veikt konkrētus pasākums no mūsu valdību puses, gan labējo, gan kreiso valdību puses Eh, šis, eh, tas ir jāuzklaus padomēji. Vai mūs eh, padome uzklausīsies šobrīd domāju par Gīverhofstātu, kurš ir saskāries ar padomu, un vai viņš uzskata, ka padome ir iespējams diskutēt kopā. Uh, Šo runu jāizklausa komisijai. Un, dārgais Žozē Manuēl, es jums lūdzu, kā līguma sargātājiem sekotam, lai lēmumi, kurus mēs pieņemam, tiktu īstenot un mm, dalību valstīs. Piemēram, par pakalpojumu direktīvu runājot, tā nebūtu nav. Mums Eh, mēs esam daudz ko palaiduši garām, un mēs to nevaram atļauties. Dāmas un kungi, es neesmu utopists, es eh, nedomāju, ka esmu naivs, bet es domāju, ka Eiropai ir pienācis taisnības brīdis un patiesības brīdis. Es aicinu jūs drosmīgi skatīties uz šiem jautājumiem ar atbildību, kā pirms 60 gadiem to darīja Eiropas tēvi, kas bija Degasperī, Šūmens un Adenauers un citi. Uh, Mums ir jābūt ar redzējumu nākotnē, viņi tādi bija, mums ir jāpieņa, jā, jāseko viņu piemēram, un mums ir jābūt ar politisko drosmi atbildēt uz tiem jautājumiem, kas ir radušies šodien. Dārgie kolēģi, varbūt šī krīze varbūt eh, ar savu E, glābēju lomu, bet e, būs ļoti smaga situācija, ja mēs neveiksim reformas. Mums ir nepieciešama steidzīgi, e, steidzīgi ekonomiska un sociāla pārvaldība. Mums ir jākoriģē fiskālie noteikumi un visbeidzot mums ir jāsargājas, lai mēs neradītu mākslīgas šķēršļus starp Eiropas valstīm un citām. Eiropas solidaritāte ir ļoti nozīmīga visām 27 valstīm un padomis pārstāvi kungs kungs, es aicinu jums skatīties, skatīt Eiropas ejā un padomāt par to, kas notiks rīt, ja Francija vai citas valsts nonāks tādās pašās grūtībās kā Grieķija. Kas notiks ar Eiropu, eh, Eiro un ko mēs varēsim darīt Eiropas pilsoņiem? Paldies par uzmanību un vēlreiz norādu, ka laiks negaidīs, mēs visi esam atbildīgi. Paldies, priekšstādātāji! Un Es pamanīju, ka viens no mūsu kolēģiem, Bārī Madlen kungs, gribētu izmantot zilo karti, lai pieteiktos runāt. Nu, jūs neesat nemaz sarakstā, bet pēc dažām minūtēm es ļaušu jums izteikties, līdz ar vienkārši informēju jūs, ka jūs saņemsiet tādu iespēju. Un tagad lūdzu Mārija Bādijai Kušats kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu sociāldemokrātu grupas vārdā paust mūsu pilnīgo solidaritāti ar Grieķijas tauti eh, sakarā ar šodien notikušiem traģiskiem notikumiem. Un tāpat gribētu aicināt atgriezties pie mierīgiem risinājumiem un arī apzināties, ka mēs paužam solidaritāti pūliņos Eh, kur, kurus tie pieliek eh, šajā sarežģītajā situācijā. Tāpat es gribētu īpaši vērsties pie eh, premjerministra Papandreu, uz, lai uzteiktu viņa politisko drosmi situācijā, kad viņš glābi valsts nākotnē un mēs ceram, ka tuvāko mēnešu laikā Eiropa visā iespējamā mērā varēs eh, atbalstīt nepieciešamās reformas. Mēs nevaram patikt tikai, palikt tikai ar kontrolas lomu. Eiropas Savienība ir jāpiedalās reformās un tās jāpavada, un eh, pār, eh, pārējais procesā pasā, panākumi būs visu panākumi mūsu kopumā. Eiropa ir vienota un tā ir kopīga liktene, un tāpēc mums ir jānodrošina tas, lai politisko instrumentu Eiropā un fiskālie instrumenti tiktu mobilizēti eh, adekvātā veidā, izmantu, piešķirot visu iespējamo palīdzību šajā ļoti sarežģītajā situācijā. Ar papildus Grieķijas krīzē, es domāju, mēs varam izdarīt secinājumus, ka pēdējās eh, nedēļas ir bijušas eh, Eh, ļoti pamācošas, un mums ir jāizmanto visi iespējams, lai mēs varētu veidot ekonomisku pārvildību un veidot Eiropas, eh, Eiropas Savienību ne tikai monetāru, bet arī tik tiešām eh, ekonomisku. Tas, kas Delora laikā bija neiedomājams šobrīd, mēs ar to saskaramies, un, lai mēs varētu sasniegt visus ambiciozos mērķus, pirmkārt, mums ir jāiemācās strādāt kopīgi. Izaugsmes un stabilitātes pakts ir bijis viens no aspektiem, kas ir visvairāk parādījis nepieciešama koordinēt mūsu ekonomiskās politikas. Ekonomisko politiku koordināšanai ir jābūt aktīvai un efektīvai, tai ir jābūt virzītai uz noturīgiem un spēcīgiem izaugsmes procesiem, kurus atbalsta visi un kas garantē darba vietu veidošanu. Mēs uh, E, sagaidām, ka Eiropas komisija nāks klajā ar priekšlikumiem šajā sakarā un ka izvairīsies no represīvas loģikas. Mums ir e, jāaug un jāveido kopā visiem, un es domāju, ka Baroso kungs apzinās šo nepieciešamību, e, kāda ir komisijas nozīmīgā loma šajā etapā. Otrkārt, mums ir jāstrādā ar nepieciešamiem mehānismiem, kāda ir uh, Eh, mūsu rīcībā, lai varētu stāties pretī krīzei. Mums ir eh, pirmkārt priekšlikums, kas tika apstiprināts pagājušā gada marta mēnesī no Eiropas ministru puses. Mums ir jānoraida jebkura agresīva un spekulatīva finanšu uh, aprindu pārstāvju attieksme. Mums ir jāstrādā konstruktīvi un treškārt mums ir jātīsta jaunas uh, Eiropas solidaritātes ko, uh, koncepcijas. Uh, Mums ir jāapzinās, ka mums ir kopīgs list, e, liktenis un mums ir jānoraida nacionālie egoismi un destruktīvā konkurence mūsu vidū. Mēs nevaram atļauties šajā laikā sacīt, ka e, vēlamies dzīvot kopā, bet praktiski rīkoties katrs atsevišķi. Mums ir jāapzinās e, pašreizajā krīze visā tās apjomā un mums ir jāpiešķir mūsu reakcija nepieciešamā dimensija un tuvākās nedēļas un mēneši būs iespēja parlamentam pieņemt pozīciju pozīcijas par veselu rindu likumdošanas pasākumu, kas ir ļoti svarīgi, kā piemēram finanšu pārvaldības solidaritātes fondu un veselu rindu citu. Un mums ir nepieciešams atbalsts šajā, šajā jomā, lai Eiropa varētu izveidot sev maksimāli drīz uzraudzības sistēmu, un mēs ceram, ka mūsu kopīgie pūliņi palīdzēs arī izveidot nodokli finanšu transakcijām, lai Eh, lai mēs varētu eh, šajā situācijā rēģēt eh, piemēroti. Grieķijas nākotne ļoti lielā mērā ir atkarīga no tās kaimiņu valstu nākotnes, un ja mēs nevarēsim stāties pret izaicinājumiem, ko mums nostāda, ko mums tiec strateģija 2020, ja mēs nevarēsim izveidot kopīgu politisko darbu kārtību, un ja mēs nevarēsim uh, E, nevarēsim izmantot visas izaugsmas iespējas, tad mēs nevarēsim izvairīties no vēl smagākām situācijām, kas būs vēl grūtāk pārvaldāmas. Un mūsu nākotnes e, kontinent, mūsu, nākot, mūsu kontinenta nākotne ir uz spēles, un mums ir jāapzinās, ka piekdien tiks lēmts lielā mērā par Eiropas nākotni. Paldies, un lūdzu, Ferhofstad kungs, kas ir Alde grupas vadītājs. Lūdzu. E, <clears throat> Merci, monsieur président. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribu pateikt to, kā ar visiem kolēģiem un ar komisijas priekšsēdētāju. Gribu sacīt, ka mehānisms, kurš ir izveidots, darbosies nevis tāpēc, kā man ir bijušas šaubas un kritikas par divpusēju aizdevumu sistēmu, Es neceru, ka sistēma darbosies, e, ka tā apturēs e, spekulāciju pret eiro, jo pamazām, dārgie kolēģi, tā ir spekulācija un uzbrukumi eiro, un ne tikai uh, uzbrukumi grie, uh, finanšu uh, situācijai Grieķijai. Situācija var izveidoties daudz smagāka, un es domāju, ka šie mehānismi, ka, uh, Eh, kas tiks formalizēta tagad 7. datumā, varēs darboties efektīvi tikai tāpēc, ka nav citu instrumentu. Tātad tam ir jādarbojas, un šie mehānismi ir jāatbalsta. Bet, un mans otrais punkts, arī jāsaprot tas, kā tuvā nākotnē nebūs iespējams katru reizi uh, izmantot šos mehānismus. Ir jābūt struktūrāliem mehānismiem, un tas ir jāizveido maksimāli drīz. E, varbūt ne tuvāko mēnešu, bet tuvāko vismaz gadu laikā, jo mēs saskarsimies vēl ar līdzīgām situācijām. Un ja mēs vēlamies izveidot struktūrālu mehānismu nākotnē, tad ir jāņem vērā viens jautājums. Ir jāizdara mācības no tā, kas ir noticis pēdējo piecu mēnešu laikā. Mums eh, ir bijuši eh, pieci mēneši, lai izveidotu mehānismu, trīs mēneši, lai lemtu par principu, trīs eh, par nosacījumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir starp, tā ir starpvaldību sistēma. Un vēlreiz gribu norādīt to, ka pirmā mācība nākotnē ir tā, ka mums ir jāseko komisijai tās kopienas pieeja, jo komisija piedāvāja Eiropas aizņēmumu uh, Eh, par kuru mēs varētu lēmt nekavējoties decembrī, janvārī, un kurš jau būtu varējis darboties šodien un izbeigt šīs spekulācijas pret eiro. Tāpēc es ceru, ka 7. datumā pirmais lēmums pirmā mācība, kas tiks gūta no pēdējo piecu mēnešu laikā notikušā, ir tā, ka, ja es ceru, ka viss darbosies, un mēs varēsim lūgt komisijai naklājā ar priekšlikumu par e, kopienas aizdevumu ar kur palīdzību mēs varēsim tūlīt izbeigt spekulācijas pret eiro, jo visa ticamība, visa likviditāte Eiropā slēpjas aizvien priekšlikuma, kas eh, nav tā ar starpvaldību sistēmu, kur ir 16 valdībām, 16 parlamentiem, kam ir jāpiekrīt un tā tālāk. Un tāpēc es eh, ceru arī Rēna kungs jau sāka sagatavot priekšteikumus. Es ceru, ka otrā mācība, ko mēs varēsim gūt, ir struktūrālo reformu skaits. Tas nozīmē e, e, preventīva e, nodaļa stabilitātes faktā, tas nozīmē Eiropas valūtas fonds, mehānisms, ko var izmantot uzreiz, un treškārt stratēģija 2020 kas ir spēcīgāka, stingrāka nekā tā stratēģija, kas ir uzlikta uz papīra šodien. Un visbeidzot, es domāju arī, ka pat uh, treškārt eh, tās ir uh, uzraudzības aģentūras, kas dažkārt ir kā meteoroloģiskās aģent, aģentūras. Jeb, jeb tā saucamās kredītreitinga aģentūras, kas dažkārt ir pārāk vaļīgas. Uh, Un e, Es gribu sacīt, ka tas ir Spānijas prezidentūras aicinājums apstiprināt finanšu uzraudzību. Ne mēs, bet padome ir grozījusi šos priekšlikumus, bet tā ir gājusi tālāk nekā padome. Un mēs. E, man ir ļoti labs priekšlikums ja šie priekšlikumi tie, eh, tie eh, ir piemērojami pēc viena mēneša, pieņemiet uzreiz ar ekofinu tos grozījumus, ko tuvāko dienu laikā jums piedāvās parlaments. Tas viss notiks ļoti ātri un finanšu uzraudzība varēs būt, būt eh, īstenojama. Un es domāju, ka tādā veidā nevarēs izvairīties no finanšu uzraudzības, ko nosaka komisija. Paldies! Un konbendīt kundz zaļo, kungs zaļo vārdā. Priekšsēdētāji, kungs, dārgie kolēģi, es eh, gribētu runāt tālāk tajā pašā virzienā, ko teica iepriekšējais runātājs ir skaidrs, ka mēs neesam bijuši veiksmīgi, mēs esam zaudējuši, mēs neesam devuši tirgumu eh, dinamismu, un tāpēc sākusies spekulācija. Un padomas pārstāvji mums stāsta kaut ko, bet tā ir mūsu vaina. Un eh, arī Sarkozy izteikumus visi var lasīt eh, dažādās eh, avīzēs, un mēs redzam, no kā tas viss ir cēlies. Otrs, mums ir jāsaprot viena lieta. Tas, ko dara Papandreo valdība, tas ir kaut kas tāds, kas ir gandrīz neiespējams. Un kad tiek prasīts ekofinam, valstu un valdību vadītāju domāt, ko tad darīt, un viņš nav spējīgs pats reformēt. Cik daudz laika ir nepieciešams Francijai vai Vācijai, lai reformētu pensiju sistēmu? Jūs esat pilnīgi traki. Un pierādījums ir tas, kas notiek tagad Grieķijā. Grieķijā Papandreju valdībai nav dota iespēja atrast iekšējo konsensu, nav iespēja atrast un identificēt problēmu. Katrs ir par sevi un ļoti žēl, ka mums nav kopīgas atbildība. Ir korupcija, ir politiskās peripētīs, vajadzētu radīt kohēsiju, vajag rast vienprātību. Un redziet, kā ir Spānijā, tur arī ir problēma. Un lūk, ir arī problēma Portugālē. Barozo kungs, jūs arī kaut ko runājāt, bet eh, es negribu to tagad attīstīt šo runu. Mums ir jābūt atbildības sajūtai. Mums nevajadzētu prasīt kaut ko neiespējumu. Man ir tāds iespējas, ka mēs gribam atgūt savu naudu atpakaļ. It kā ir tāds valdības, kas grib iegūt peļņu uz Grieķijas rēķina. Un, jo mēs eh, dodam kredītu ar augstiem kredītu procentiem. Un tas nav iespējams, tas nav tālāk paciešams. Eiropai ir jāuzstājas ar enstīvu, un pareizi teica iepriekšējais kolēģis par to, ka mums ir jābūt kopīgai solidaritātei, kopīgam Eiropas pamatam. Mums ir jāmaina līgums, mums ir jābūt biedriskiem, mums ir jāstrādā ar fondu, jo valūtas fondu arī jāiesaista. Mums ir jāmēģina mainīt situāciju jāuzņemas instīva, un um, tai ir jābūt kopīgai instīvai. Un līdz ar to mums jāvērš pēc spekulāciju. Mēs varam to darīt, jā, mēs to varam un darīsim tā. Un vēl viena lieta, ko es gribēju teikt eh, par to vadīšanu, kas notiek Grieķijā. Komisija eh, vai nevarētu Aussi, ce qui se passe en Grèce. Et je demande à... Un es gribētu uzdot jautājumu padomei. Vai nevarētu arī iesaistīt pasaules darba organizāciju, lai arī tā palīdzētu mums vadīt situāciju Grieķija? Jo te ir ne tikai finanšu jautājums, ir jautājums arī ar darba vietām. Ir nepieciešams arī iesaistīt uh, Startautisko valūtas fonda un Startautiskās darba organizācijas, lai mēs varētu veiksmīgi risināt šos jautājumus, kas ir saistīti ar finansēm. Un pēdējais, pats pēdējais. Ir viena iespēja, kā darboties ar Grieķijas budžetu. Un tā ir vienkārši. Ir nepieciešama institīva no Eiropas Savienības, eh, lai mēs atbruņotu šo reģionu. Tā ir nepieciešama politiska iniciatīva. Grieķija Turcija. Ir jārunā par atbruņošanos, ir jāstā, jāizteno politiska institīva, lai Turcija beidzot pārstāja savas darbības eh, Kipras ziemeļos. Te mēs esam liekulīgi. Šie pēdējie daži mēneši ir bijis liekulīgas gaismā. Un ir pārdoti helikopteri dažādi bruņošanās sagregāti un, diemžēl, joprojām tiek tērēti naudas līdzekļi spiegu darbībām. Gan 3, 3 miljardi. Uh, un arī Vācija ir pārdevusi Grieķijai tik daudz zemūdens par daudziem miljardiem. Un tas ir ļoti liekulīgi. M mēs viņiem dodam naudu, lai viņi no mums pērk ieročus. Un mēs uzdodam tagad komisijai jautājumu. Uh, kā tas ir ar šo ieroču pārdošanu? Kāpēc ieroči tiek pārdoti Grieķijai, Turcijai pēdējo gadu laikā? Kur šeit ir e, caurskatāmība? Mums viss tas ir jāzina. Un mēs šeit runājam par atbildīgu rīcību. E, Nodrošināt lūdzu Grieķijai teritoriālo integritāti. Tur ir vairākās e, simtiem tūkstošu karavīru un tur ir 11 miljoni iedzīvotāju un 100 um, tūkstoši uh, karēvju. Priekš kam? Tas nav efektīvi. Un tāpēc es uzdodu uh, jautājumu komisijai. Lūdzu, esiet godīgi un taisnīgi. Konserv... Paldies, un tagad lūdzu konservatīvo reformātoru vārdā. Epinga kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties. Tā kā esmu pret revolūcijām, un līdz ar to runāšu varbūt netik ļoti emocionāli, kā iepriekšēji runātāji. Bet es varu teikt, ka 68. gadā man bija iespēja redzēt, kā mani kolēģi uzstājas televīzijā, tas tiešām bija jautri un interesanti. Uh, Nu, pastīsimies, kas notiek reāli valstīs. Mēs saprotam, ka pensionāri, kas ir rēķinājušies ar konkrētu pensiju, un uh, viņi, protams, ir nobažījušies tagad. Mēs tagad runājam par 60 miljārdiem, miljārdiem par 110 miljārdiem, tikai padomājiet, tā taču ir milzīga summa. Nedrīkstam aizmirst, ka Grieķija ir dzīvojusi pāri saviem līdzekļiem tieši tādēļ, ka tika pieļauta uh, eh, pirmslaika pensionēšanās jau 53 gadu vecumā. Manuprāt, tā ir Eiropas problēma. Problēma nav tikai Atēnās, problēma plašāk. Es domāju, ka gan vāciešus, gan holandiešus šis problēma ietekmē. Es pat varētu teikt, ka citi var aplipināties. Šeit mēs gal galā runājam par situāciju no kuras ir jāizvairās. Nevar taču pieļaut, ka kāda valsts vienkārši atstāja eirozonu. Jāpadomā par stabilitātes un izaugsmas paktu. Šobrīd nē, ne, nekur neredz ne stabilitāte, ne izaugsme. Un šeit komisija ir jābūt pietiekami stingrai, tā lai noteikumi tiktu ievēroti, lai nesanāktu tā, kā ir sanācis iepriekšējo gadu laikā. Un ja kāda valsts tik tiešām netiek galā ar Eirozonas valsts prasībām, nu labi, lai viņi dodas. Sanāk tā, ka drīkst izstāties no Eiropas Savienības, bet nedrīkst izstāties no Eirozonas, jo skaidrs, ka šādā sarežģītā situācijā valsts var izstāties, ievest, ieviest savu valūtu un tad varbūt devalvēt. Lai risinātu šādu situāciju, līdz ar to ir absolūti vajadzīga procedūra, lai izstātos no Eirozonas, tieši tāpat kā ir procedūra, lai izstātos no Eiropas Savienības. Pastīsimies uz Grieķiju. Nu, redzam, ka šeit Eiropas Savienība varbūt ir sasniegusi šo savu maksimumu. Šeit ir diezgan zemā izaugsme, un mēs visi esam kļuvuši par upuriem idejai par to, ka Eiropas Savienība ir jātuvina. Paldies! Un tagad lūdzu GUE NLG grupas vārdā Biski kungs. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, protams, Grieķija ir jāpalīdz. Taču šis glābšanas plāns, manuprāt, brīžiem ir absurds. Jo Francija un Vācija, kas tiek saukti par lielvarām, un šīs uh, valstis uh, vienojas tagad par ļoti dārgu palīdzības paketi. Uh, finanšu tirgi gadu laikā uh, netika pietiekami regulēti, un tagad viss sūdzās par to, ka m, pārāk dārgs šis tirgus ir kļuvis. Mums ir uh, jāsaprot, ka mēs šeit runājam par normālo, vienkāršu cilvēku likteni, un ne jau bankas tagad tiek apķīlātas un kļūst par upuriem, bet lielākoties vienkārši ļaudis, kas strādā un pelna savai ģimenei iztiku. Ja mēs runājam par, uh, piemēram, uh, algas samazinājumu. Mēs zinām, ka starptautiskais valūtas fonds svītro šajā gadījumā normālos demokrātiskos procesus. Meksikas līcī šobrīd ir izlījusi nafta, un tur, manuprāt, ir jādomā, kāpēc šāda situācija ir sanākusi. Nu, manuprāt, šeit viss ļoti vienkārši. Ja kāds grib saņemt naudu, tad varbūt nevisai pozitīvas sekas. Piemēram, bankām vismaz Vācija nemaz nav jāatmaksā parādi, ko viņi bija paņēmuši. Jā, tik tiešām. Viņi ir spekulējuši un spekulējuši arī ar eiro reputāciju, un spekulācijas notiek jau ļoti sen, un mēs sen jau runājam par tām spekulācijām, vai ne? un tiek runāts par to, kādi tad ir priekšlikumi, nu, piemēram, atrasināto vērtspapīra tirgošana jāizliec, tad vēl transakcija nodoklis, uh, jāierobežo bonusi, kas tiek izmaksāti uh, banku sektorā, tad vēl papildu apdrošināšana un tā tālāk. Visi šie priekšlikumi jau sen ir uz galda. Protams, arī Grieķijai ir jādara savi darbi, līdzīgi citām Eiropas Savienības valstīm. Uh, arī Grieķijai ir jāpliek kapitāls un nodoklis, jāsamazina korupcija, kā arī samazināt aizsardzības izdevumus. Un, manuprāt, mans kolēģis ļoti labi par to ir runājis, par aizsardzības budžetu, tāpēc es Neplānoju tagad vēlreiz klāstīt to pašu argumentāciju, tiešām var tikai pieslēties. Es saprotu, ka Atēnās cilvēki protestē, viņi nav apmierināti, bet ko es nesaprotu, ir tā vārdarbība, ar kuru viņi to dara. Un šeit es varu, protams, pievienoties tiem, kas jau ir pauduši savu līdzjūtību. Vēlreiz teikšu, ka vārdarbība izraisa vēl lielāku vārdarbību. Protestēt ir pilnīgi normāli, bet lūdzu pateiksim viņiem bez vārdarbības. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies par šo informāciju, un tagad Salavrakos kungs. Priekšsēdētāja, liels paldies! Mēs mēģinam šobrīd saprast, kas tad reāli notiek un kādas reformas ir vajadzīgas, lai cilvēki varētu būt atbrīvot no šādām ciešanām, kuras viņi šobrīd piedzīvo. Mums ir jādomā pirmām kārtām par cilvēkiem, par iedzīvotājiem. Mēs saprotam, ka secinājumi varbūt nav pārāk pārasti, bet jūs, mēs redzam, ka tagad trīs cilvēki šodien ir zaudējuši dzīvību. Uh, tikai tādēļ, ka citi strādnieki savukārt gribēja demonstrēt. Krīze pie mums ir atnākusi no ASV, un var gadīties, ka Grieķijā šī krīze arvien pastiprināsies. Arī politiskā dzīve ir nopietni cietusi Grieķijā. Šobrīd ir ļoti negatīva attieksme pret politiķiem. Skaidrs, ka Grieķijas iedzīvotāji ir negatīvi noskaņoti pret Grieķijas valdību. Piemēram, šobrīd 400 Grieķijas parlamenta deputāti ir kļuvuši par īpaši nepopulāriem cilvēkiem, un mēs apzināmies, ka Grieķija ir Eiropas Savienības dalība valsts, un mēs arī ļoti labi saprotam, ka ir jāiz, jāaizsargā, jāatbalsta demokrātija. Es saprotu, ka man ir ļoti maz laika, bet vēlos vienkārši teikt, ka mūsu līderiem piekdien ir jādara viss, kas vien no viņiem ir atkarīgs, lai panāktu uh, strukturētu risinājumu ne tikai Grieķijas gadījumu, bet arī citām valstīm nākotnē. Jā, protams, šobrīd Grieķija visvairāk cietus, bet mēs zinām, ka ir arī citas valsts, gan Eirozona, gan ārpus Eirozonas, un šīm valstīm ir nopietnas problēmas. Lielas paldies, ja es jums ļāvu runāt līdz galam, jo gal galā jūs pats esat no Grieķijas, un tāpēc arī jūsu viedoklis mums bija ļoti svarīgs. Un tagad lūdzu Bari Madleners no deputātiem, kas nepieder pie politiskām grupām pusotras minūtē. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos rēģēt uz to, ko teica Ferhofstata kungs un Šulca kungs, lai gan Šulca kungs nav klāt, bet nu adresēšu šos komentārus visai politiskajai grupai. Jūs runājuši par reālām problēmām, jūs teicām, ka vajag, teicāt, ka vajag solidaritāti, Un vēlos teikt, ka jau gadiem ilgi Grieķija saņem no Eiropas Savienības milzīgas naudas summas. Un šeit jūs vēlaties, lai Eiropa arvien paplašinātos, un manuprāt, jūs jau esat zaudējis mazliet saprātu, jo jūs nekritizējat vairs to, kas ir jākritizē. Manuprāt, nākamā valsts ir Spānija. Pēdējā gadu laikā tur, piemēram, daudzi nelegālie migranti ir saņēmuši leģitīmu uzturēšanās atļauju, tagad tur ir 20% bezdarbs, tur ir sociālistu valdība, un jūs gadiem ilgi esat atbalstījuši šo valdību, jūs sūtījuši viņiem naudu, milzīgu naudu, un tagad sanāk tā, ka atkal mūsu iedzīvotājiem, nodokļu maksātājiem ir jāsedz piestādītais rēķins. Manuprāt, Grieķijai atkal jāievieš sava valūta, jo Eirozonā viņi netiek galā. Un visticamāk arī Portugālē un Spānija nāksies to pašu izdarīt, jo šeit šobrīd sanāk, ka Ziemeļa Eiropas valsts, valstis vienkārši teiks, ka mēs par jums nemaksāsim, un šajās trīs valstīs, ko es minēju, sociālistu valdības vienkārši netiek galā. Jūs redzat, ka tieši sociālistu valdītās valstis, kas saņem Eiropas Savienības naudiņu, tieši tie arī neko nedara. Lielas paldies, saka priekšstādātais, par šo komentāru. Un skatos, ka ir uh, reglamenta jautājums, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es ļoti atvainojos, ka nāksies tagad runāt. Vienīgais gribēju teikt Salavrakosa kungam. Viņš pieminēja, ka trīs cilvēki ir zaudējuši dzīvību Atēnās un šos cilvēkus esot nogalinājuši uh, citi darba ņēmēji. Es neteiktu, ka viņi arī normāli darba ņēmēji. Es teiktu, ka šie cilvēki, kas ir noslapkavojuši, viņi ir slepkavas. Tā tad bija reāla, normāla, miermīlīga demonstrācija, un tad savukārt tie, kas ir nogalinājuši citus, tos premjerministrs ir nosodījis, un arī uh, parlamenta deputātos nosodījuši, tāpēc es nevaru teikt, ka uh, tie, kas ir nogalinājuši, ka viņi ir vienkārši normāli strādnieki. Tā tas nav. Nevēlos, lai par Grieķiju šādā veidā tiktu runāts. Paldies! Lielas paldies par šo viedokli! Vēlos pateikties Labrinīdi skungam par to, ka viņš sniedz šo informāciju. Es ļoti negribētu tagad turpināt šo diskusiju bet vēlos vēl, vēlreiz teikt, ka mēs tiešām izsakam līdzjūtību. Visi Eiropas parlamenta deputāti skaidri zina, ka arī komisijas uh, vadītājs un padomas vadītājs izteiks šo līdzjūtību. Mēs vēlamies šobrīd solidarizēties ar Grieķijas tautu, Grieķi ir mūsu draugi, un mēs saprotam, ka no abām pusēm, abām pusēm, no abām konflikta pusēm ir jābūt atbildībai. Mēlos arī teikt, ka es pats zinu, ka šī atbildība no abām pusēm eksistē tieši pateicoties tam, ka es pats esmu strādājis arotbiedrībā, esmu strādājis arī valdībā, un tāpēc arī saprotu, ka šobrīd Grieķija ir ļoti saržģīta situācija. Tāpēc izsakam savu solidaritātu un līdzjūtību, protams, ir tīpaši uh, upuru ģimenei un draugiem un tas ir tikai dabiski, ka mēs Eiropas parlamenta deputāti izsakam šādu līdzjūtību un vēlreiz runājam par to, ka katrai pusē ir sava atbildība. Vēlreiz paldies par diskusiju šodien. l'ordre du jour appelle les déclarations du Conseil et de la Commission. Un tā mums ir nākamais darba kārtības punkts, padomas un komisijas paziņojumi un par nodarbinātību un izaugsmi, un es tagad došu